punkts šodien, kas bija paredzēts, par šo tām balsošanu būs rītdien, 12. Tagad arī sēdz patraukums un darbu atsāksim otrdien, 2. jūlijā 8.30. Jums arī pieejama darba kārtība Eiropas parlamenta mājaslapā. Un līdz ar to šodien sēde ir slēgta. Paldies visiem jauku vakaru!